Cienījamie kolēģi un kolēģis, es ļoti labprāt sāktu šeit uh, sanāksmē, kurā mēs varēsim veidot Rūpniecības komiteju. Ļoti patīkam redzēt tos deputātus, kas ir darbojušies šeit iepriekšējā sasaukumā, un tikpat patīkam redzēt arī jaunos. Ceram, ka darbosimies visi kopā veiksmīgi. Vēlos arī teikt, ka mūsu pārraida izmantojot web streamingu. Es ceru, ka jums nav iebildumu. Iebildumu es neredzu. Tad ļoti labi sākam darbu. Cienījamie kolēģi, jūs noteikti labi zināt, kādēļ mēs esam šeit. Klāt ir nepieciešams izveidot prezidiju, jāizvēlas priekšsēdētājs, kā arī vismaz trīs priekšsēdētāja vietnieki saskaņā ar reglamentu, vispirms priekšsēdētājs un tad vietnieki. Un tā kā visiem šodien ir daudz darba, tad uzreiz arī sāksim, ķersimies klāt darbam nekavējoties. Vispirms priekšsēdētājs saskaņā ar 100. 159. pāntu reglamentā ir nepieciešams, lai vismaz ceturdaļa būtu klāt, bet esmu pārliecināta, ka kvorums ir klāt, ceturdaļa vismaz ir saskaitīja. Un tagad es gribu uzklausīt informāciju par kandidātu. Kas Tilija kundze? Sorry, sorry. Yeah, now, Michael, that's the first uh, <laughs> problem. Uh, like to propose, uh, Reveroil, uh... Revelai kungu, kas var kļūt par šīs komitejas vadītāju. Paldies! Herberts Rauls ir pieteikts, varbūt vēl kādi kandidāti. Ja kandidātu, citu kandidātu nav, tad ar aklamāciju jauns priekšsēdētājs tiek iecelts. Kolēģi Rauls! lūdzu, nāciet šeit. Vispirms, protams, es jūs apsveicu. Nāciet šeit, sēdēsiet prezidijā. Un kolēģis Tormes pieteicās runāt, bet jūs varēsiet viņu pieteikt tad, kad jūs sēdēsiet jau šeit priekšā, kā priekšsēdētājs. Gottes Willen. Herzlichen Dank. Paldies, cienījamie kolēģi. Nu, manas puses vēl pāris teikumu, bet vispirms ir nepieciešams pieteikt uh, runātāju, kas pieteicās runāt par reglamentu. Lūdzu. Vispirms vēlos jūs, protams, apsveikt ar to, ka esat ievēlēti šī, šajā svarīgajā amatā. Mēs diezgan ilgi domājam par to, vai mēs jūs atbalstīsim vai nē, bet Es domāju, ka jūs saprotat, kā priekšsēdētājs, ka ne jau jūsu personisks viedoklis par enerģētikas politiku šeit ir svarīgs. Tad, kad jūs runāsiet ar padomi, bet ir daudz svarīgāk pārstāvēt to viedokli, kas tiks izveidot šeit komiteja un par ko būs nobalsojuši lielāka daļa deputātu. Piemēram, runāt par etiķetēm un citām regulām un direktīvām, kas šobrīd tiek izskatīts, un tāpēc arī es ļoti ceru, ka jūs, kā priekšsēdētājs, pārstāvēsiet vairākuma viedokli. Lielas paldies par šo ārkārtīgi svarīgu komentāru. Vēl daži komentāri par reglamentu. Man ir ļoti īsts komentārs. Vispirms, protams, apsveicu jūs šajā jaunajā amatā, un man ir priekšlikums, ka jaunais priekšsēdētājs var strādāt tikpat objektīvi, kā viņš ir strādājis, kad bija referents un enerģētikas jautājumā. Paldies! Paldies par ļoti jaukiem vārdiem! Un tagad, cienījamie kolēģi, vēlos jums pateikties. Un Gabels kungs. Priekšsēdētājs arī no manas puses vēlos jūs apsveikt ar ievēlēšanu amata un noteikti varēsiet veiksmīgi strādāt. Un es domāju, ka kolēģi Tomasa izteiktais spriedums, aizspriedums nav īsti vietā. Čičesta kungs. Paldies! Manas grupas vārdā jaunā grupa. Es un mani kolēģi vēlamies jūs apsveikt ar ievēlēšanu un, protams, to labāko darbā. Es zinu, ka jums būs diezgan daudz izaicinājumu, līdz ar to tiešām to labāko. Makakis kungs. Arī mēs, liberālā frakcija, liberālā partija, šajā parlamentā vēlamies jums, jūs apsveikt. Un mēs tiešām saprotam, ka caurskatāmība šajā komitē ir pats pats svarīgākais. Lūdzu vēl, kolēģi! Lūdzu! Anštofa kungs. Roila kungs, es varu atbalstīt jūsu ievēlēšanu un vēlos teikt, ka jūs mūsu komitejus vienmēr esat strādājis precīzi un pareizi. Un vēlos arī teikt, ka es esmu pret tiem aizspriedumiem, kas tika šeit izteikti. Mrs. Ulavska. Mrs. Ulavska. Kok. Ulavskas kundze, es ceru, ka pareizi. Jā, tiešām grūti izrunāt man, manu uzvārdu, es eh, apzinu. Vēlos teikt, ka viena kā priekšsēdētāja vietniece demokrāta un sociālista grupā šajā parlamentā vēlos jūs apsveikt arī vēlēšana amatā. Un es personiski esmu jauno deputāti šeit. Protams, arī šai komitējai darbošos pirmo reizi, un es ļoti ceru, ka mēs ļoti labi strādāsim un diskutēsim, lai gan diskusijas nevienmēr būs vieglas. Mēs no mūsu grupas puses ar nepacietību gaidam, ka diskusija būs daudz, lēmumu būs daudz, šie lēmumi būs svarīgi šajā komitejā nākamajos gados. Paldies! Lielas paldies jums! Can you read the name? I cannot read the name from you. X. Es diemžēl nevaru izlasīt jūsu uzvārdu, bet lūdzu. Es esmu no goja grupas, es gribētu jūs iecelt saskaņā ar iecelšanu amatā un vēl sacīt, ka mēs visi esam šeit, lai strādātu sadarbībā, būs politiski eh, temati, kuru mēs apspriedīsim viskopā. Paldies! So meine... Dāmas un kungi, vēlreiz. Tātad vispirms liels paldies, ka jūs ievēlējat mani šajā amatā. Es zinu, ka tas ir liels gods, bet arī ir milzīgs uzdevums. Man ir milzīga atbildība, jo mums ir ļoti svarīga komiteja, Šajā komitejā nav viegli strādāt, bieži vien šeit ir ļoti karstas politiskās debates un bieži vien arī viedokļi ir ļoti atšķirīgi, bet demokrātija tas nāk tikai par labu. Mūsu komiteja ir labas tradīcijas. Angelika bija šeit vadītāja un viņa paveic savu darbu lieliski. Es turpināšu šo darbu, līdz ar to paldies Angelikai un vēlos jūs pārliecināt, ka es strādāšu tik profesionāli, cik tas ir nepieciešams es rīkošos godīgi un taisnīgi, un tas vispār nav saistīts ar to, ka katram no mums ir diezgan atšķirīga viedokļa, jo viedokļu atšķirībai ir demokrātijas pazīme. Un būtiskākais demokrātijā, protams, ir pieturēties pie tā, ka mums ir kopīgs, kopīgais viedoklis jāsasniedz, un, bet te pašā laikā visa viedokļi ir jāizsaka Un tikai tad mēs varēsim panākt vislabāko risinājumu. Man kā priekšsēdētājiem ir ļoti īpaša atbildība. Un lūdzu, ņemiet vērā, ka es tieši to arī darīšu. Mums kā komiteja ir īpaša atbildība, jo daudzi Eiropas Savienības iedzīvotāji vairs nav tik ļoti apmierināti ar Eiropas projektu. Mūsu uzdevums ir pārliecināt cilvēkus tajā, ka Eiropas Savienības projekts ir projekts ar nākotni, ka mums ir jāturpina darboties, un es ceru, ka kopā mēs to arī panāksim. Mums ir daudz tematu, kas ir jāatrisina. Un es ceru, ka mēs visus šos tematus iztirzāsim, atrisināsim un vajadzības gadījumā diskutēsim ļoti plaši. Un tas nozīmēs ka, ja ir kāda lieta, kas varbūt nav tik ļoti svarīga, tad mēs izskatīsim to ātrāk, un kur ir nepieciešams vairāk diskutēt, tieši tā mēs arī darīsim. Tad mēs varēsim pārliecināt mūsu iedzīvotājus, un vēl jāsaprot arī, ka mums ir ne tikai iekšējās intereses parlamentā un mūsu komitejai, bet arī citas intereses padomē, komisijā un citās komitejās. Mums ir daudz jautājumu, kas ir jāizskata - enerģētika, ražošana, uh, pētniecība, un, protams, šīs intereses ir plaši saistītas ar sabiedrības ikdienas dzīvi. Tagad ir ļoti grūti laiki ekonomikā, un tās no mums prasa īpaša atbildības pieeja. Un es ceru, ka mēs varēsim visus savus uzdevumus izpildīt perfekti. Lūdzu, palīdziet man tie, kas ir ilgāku laiku jau strādājuši, jūs varēsiet nākt ar savu pieredzi, un jaunie deputāti arī un mēs sadarbosimies, protams, arī ar sekretariāta darbiniekiem. Arī viņu palīdzība mums ir vajadzīga. Paldies! Un tagad, ja jums nav iebildumu, sāksim vēlēt priekšsēdētāju vietniekus. Un, ja es pareizi atceros, mums ir četri, četri priekšsēdētāju vietnieki. Un tagad es cenšos atrast viņa uzvārdus. Nu, tad jautājums ir, vai ir kādi papildu kandidāti? Es nolasīšu priekšā. Tojas kundze, Rode kungs, Podimātas kundze. Un tad pēdējais sieviete vai vīrietis? Tūzinovska kungs. Vai ir kādi citi kandidāti pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam priekšsēdētāja vietniekam. Jā, citu kandidātu nav? Vai kā? Vai ir jāievēl pa vienam vai visi kopā? Die Frage hat sich erledigt. Ich bedanke mich, Sie haben. Nu, tad labi, tad visi esat. Visi ir ievēlēti un visu tā labāko lūdzu nāciet šeit prezidijā. Tā lai vēl pāris minūtes mēs varētu atrisināt atsevišķus reglamenta jautājumus, tīpaši par to, vai nākamnedēļ mēs sanāksim kopā. So, meine Damen un Herren. Dāmas un kungi, tagad ir oficiāli visi ir ievēlēti, mēs drīkstam da sākt darboties. Un vienīgais jautājums, kas ir palicis, un šeit ir nepieciešams vienu jautājumu noskaidrot. Sekretariāts norādījusi to, ka ir nepieciešams atbildēt uz jautājumu, vai nākamnedēļ mēs vēlamies sanākt uz komitejas sanāksme. Jā vai nē? saskaņā ar plānu mēs varam otrdien no rīta sanākt kopā. Parasti no 9 līdz 12.30 mums ir sanāksmes. Tātad, vai mēs to darām vai nē? Un tad, ko mēs darīsim? Mēs sāksim ar pirmajiem diskusijām par jautājumiem, kas vēl joprojām nav atrisināti bet te pašā laikā runāšu ļoti atklāti, ka ir nepieciešams tikties arī koordinatoriem attiecībā uz darba organizāciju. Nu, piemēram, kad oktobrī mēs tiksimies, jo tagad ir nepieciešams visu saplānot no sākuma. Pavisam drīz ir nepieciešams pieņemt lēmumu par komisijas prezidenta un citiem komisāriem. Un otrkārt ir nepieciešams arī precizēt un noskaidrot jautājumu, par, par dažādiem ielūgumiem, piemēram, vai mēs brauksim uz Zviedriju. Treškārt, paliek arī jautājums, kā mēs tagad izskatīsim tās dokumentu paketes, kas šobrīd ir ceļā. Šobrīd tiek izskatītas tie dokumenti, kas ir pirmā lasījumā jau izskatīti. Nu, jautājums ir, vai mēs turpināsim virzīt šos dokumentu, šos normatīvos aktus uz priekšu otrajā lasījumā, vai arī darīsim kā savādāk. Visi šie jautājumi ir jāatrisina. Nu, tad jautājums ir, vai nākamnedēļ mēs sanākam kopā, vai arī varbūt pietiek koordinatoru sanāksme. Vai nu komiteja, vai nu koordinatori, vai nu abi. Es labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo es negribu lemt viens pats Čičesta kungs. Um, Priekšsēdētāji, man nav īpaši stingra pozīcija par to, vai ir nepieciešama šī sanāksme. Varbūt, ka tā būtu pāragra, bet tomēr vajadzētu noteikti koordinātāru eh, sanāksmi noturēt. Un eh, es pat gribētu pateikt, ka, ka koordinātāru sanāksme būtu jānotur vispirms no sākuma, pirms normālās sanāksmes. Uh, lai koordinātoru fórumā varētu no sākuma izrunāt šos jautājumus un tad iepazīstināt ar to vispārējos. Es zinu, ka kolēģi varbūt jau ir gatavi doties vasaras brīvlaika periodā un uh, pilnīgu sanāksmi varbūt sasaukt būs grūti, un es arī piekrītu jums priekšsēdētē, ka mēs varētu šo komiteju sanāksmi noturēt pilnā sastāvā pēc pārtraukuma. Jā, kā varētu deputāti Kastīļo turpina. Tā kā nevar darīt citādi um, un nevar būt citādi, pilnībā piekrītu Čičesteram. Mēs esam pavadījuši veselu sasaukumu sastrādājoties un strādājot kopā. Un, manuprāt, manuprāt, nav nepieciešams noturēt komitejas sēdi Briselē un šeit vajadzētu koordinatoriem organizēt pirmo sanāksmi, lai mēs varētu sagatavot uh, Eh, jau pirmo sanāksmi, kas notiks septembrī mūsu komitejā. Un tāpēc es domāju eh, tieši to pašu, ko, eh, kas tika paskaidrots iepriekš. Korēģi Maduresa, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt jūs sakarā ar ievēlēšanu. Tas nozīmē, ka mums būs ļoti laba sadarbība, un tāpat arī es pilnīgi piekrītu, mana grupa pilnībā piekrītā, ka mums ļoti e, Ļoti, ļoti noderētu organizēt pirmo e, koordinātoru sanāksmi. Paldies, e, kolēģis Hacē Markakis. Paldies. Es varu atbalstīt Šičesta kungu, jo viņš teica, ka koordinātoru sanāksme ir obligāti jānotiek, bet tā kā oficiāli mums ir jāatzīst, ka pirmajā lasījumā notikusi procedūra, ka, ka, ka, šī, ka šī procedūra tiek paturēt un apstiprināt un turpināt, tad, manuprāt, būtu pareizi arī komitejas sanāksmi noturēt kaut vai īsu, tā lai oficiāli apstiprinātu, ka mēs šos dokumentus turpināsim virzīt. Kolēģi Tomas, es parasti šacīkungam varu piekrist, bet šoreiz man ir savādāka situācija. Šeit atbalstīšu Čičesta kungā viedokli. Manuprāt, koordinātoru sanāksme ir jānotiek, bet savukārt, gru, savukārt komitejas sanāksme nav obligāta. Manuprāt, pēc vēlēšanām mēs visi esam noguruši, var atļauties vēl kādu nedēļu. Kādu nedēļu atvaļinājumu. Lūdzu, kolēģis, neredz jūsu uzvārdu Vāskau kungs. Es ļoti atvainojos, ka es nevaru izlasīt visus jūsu uzvārdus, ja pārāk maz burti, bet es iemācīšos. Balcó Zoltán vagyok, magyar képviselő, és a függetlenek között vagyok, viszont... Es nāku no Ungārijas, Un, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī šajā komitē Ungārija tiktu pārstāvēt. Nevienmēr, protams, ir viegli panākt to, lai kāda neliela valsts saņemtu arī pietiekam pārstāvību, bet es vēlos saņemt visu to informāciju, par ko priekšsēdētais runāja. Lūdzu, nosūtiet man pilnīgi visus tos materiālus, visus tos dokumentus, par kuriem jūs runājat. Liels paldies, jā, Es domāju, ka sekretariāts varētu jums visu nosūtīt, un tas, protams, attiecās arī uz citiem kolēģiem, kas šeit ir jaunie un loģiski, ka viņi nevar zināt, kas līdz šim tika virzīts. Mēģināšu apkopot. Čašima kakis, ja jums nav iebildumu, tad mēs varam vienoties par to, ka nav obligāti pēc iespējas tuvākajā laikā sasaukt komitejas sanāksmi, bet savukārt koordinatoru sanāksmi vajadzētu sasaukt, jo tad viņi varēs sagatavot septembrā darba grafiku un septembrī ķersimies klāt. Tātad koordinatoru sanāksme notiks. Bet komitejas sanāksme nenotiks. Maties Konza.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 tiksimies visi kopā komitejā, tātad runāsim par laika grafiku, par to, kā mēs turpināsim virzīt šos trīs dokumentus un par Zviedrijas prezidentūru. Paldies, ka bijāt klāt, novēlu jums visu to labāko un tie, kas nākam nedēļ nebrauks, lai jums ir garas un jaukas brīvdienas, un tie, kas būs klāt otrdien, nu sāksies brīvdienas ar trešdienu. Uh, uh, uh, uh, I know that